Nākamais darba kārtības jautājums ir situācija Filipīnās. Un kā jau ierasts, pirmām kārtām došu vārdu rezolūcijas sagatavotājiem. Pirmais no tiem - Zdehovska kungs lūdzu. Priekšādātā paldies. Nu, nezinu, vai arī īsti jēga atkal jums visiem atgādināt par to, cik sarežģīta un traģiska ir situācija Filipīnās. Tā nav uzlabojusies. Es esmu uzmanīgi sekojis līdzi notikumiem, zinu, ka arvien biežāk tiek izpildīti nāves sodi saistībā ar šo Dutertes karu pret narkotikām notiek cilvēktiesību pārkāpumi visplašākajā veidā. Le, senatora Leilde Lima tikusi apcietināta un viņai tiek izvirzītas safabricētas apsūdzības par dažāda veida nodarījumiem, kā mūs informē Amnesty International. Viņai netiek, mēs pie, pieprasām, lai viņai tiktu nodrošināts taisnīga, tais, taisnīga tiesa, taisnīga tiesas prāva, un ir vajadzīgs arī izmeklēt šo situāciju kopumā. Esam ļoti nobažījušies par to, kā rīkojas Filipīnu prezidents Duterte un arī par viņa, piemēram, izteikumiem, kas vērsti pret sievietēm. Viņš vēršas pats pret saviem iedzīvotājiem, uh, Um, aizstāv tos, kas veic cilvēktiesību pārkāpumus un vajā ģimenes un viņu locekļus tikai tāpēc, ka viņi ir opozīcijā. Vēlamies, lai šodien šī rezolūcija tiktu pieņemta, lai varam to nosūtīt um, Filipīnas valdībai un pieprasīt mainīt šo situāciju un nodarboties ar, tā, ar situācijas uzlabošanu. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamā rezolūcijas sagatavotāja Nīna Giela. Priekšādātāji, paldies! Kad šis parlaments iepriekš pieņēma rezolūciju par Filipīnām, un tās bija pagājušā gada martā, 7000 cilvēku bija zaudējuši dzīvību prezidenta Dutārtes augstasinīgajā karā pret narkotikām. Ir pagājis gads, un šis skaitlis ir nonācis līdz 12 tūkstošiem. Nu, cik daudz vēl būs jāiet bojā? Tie, kas šodien kritizē Dutārtas režīmu, sastopas ar vajāšanu, spīdzināšanu un arestiem. Tā cieši aktīvisti, cilvēktiesību aktīvisti, vietējo kopienu pārstāvi, vai viņiem vienkārši neļauj iekļūt valstī. Tā tas no, notika ar manu kolēģi, kas ir Eiropas sociālistu partijas uh, loceklis. Viņš tika aizturēts un izraidīts no Filipīnām pagājušas svētdien. Viņš devās uz politisku kongresu šajā valstī, bet viņš bija kritiski izteicies par režīmu pirms tam. Un tas nav aktuāli kā problēma tikai manai partijai. Tas nozīmē, ka jebkāda veida oficiālas amatpersonas un politiskas personības var tikt izraidītas no valsts bez bez jebkāda pamatojuma. Dutārtas lēmums atteikties no starptautiskās krimināla tiesas procesiem arī dzen neatbilst. Viņa neatbilst re, um, starptautiskajām tiesībām un viņa karš pret narkotikām arī iet pret jebkurām tiesību normām. Šobrīd ir laiks pārskatīt arī vispārējo preferenču schēmu šai valstī. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nāmies runātājs Čāls Stanoks, priekšsēdētāji. Pirms nepilna gada pieņēmām nepilnu, pirms, gandrīz pirms gada pieņēmām vēl vienu rezolūciju par Filipīnu, bet diemžēl situācija nav mainījusies. Šis paš, pašvērtības pilnais prezidents eh, Duterte turpina īstenot šo asiņaino karu pret narkotikām. Tas ir šobrīd tiek lēsts maksājis vairāk 12, kā 12 tūkstošiem cilvēkiem viņu dzīvības. Uh, viņš vērš šādā veidā pret minoritātēm, pret vietējām ciltīm, tie viņi, šie cilvēki tiek marginalizēti, viņš vēršas arī pret cilvēktiesību aktīvistiem. Filipīnas pagājušajā mēnesī iesniedz priekšlikumu par atteikšanos no Romas statūtiem, arī tas rada bažas. Un tas parāda kopējo šī autoritārā vadītāja tendenci. Viņš vēlas atteikties no sadarbības ar starptautisko kriminālu tiesu, tādā veidā vēršoties eh, pret visa veida starptautiskajām tiesībām. Dutertas komentāri, aicinot citas valstis rīkoties līdzīgi, ir īpaši nosodāmi. Viņš turklāt ir atjaunojis arī nāves sodu par dažādiem pārkāpumiem, un tas rada nopietnas problēmas un bažas par šīs valsts virzību nākotnē. Duterte turklāt apgalvo, ka viņš turpinās līdzīgi rīkoties līdz pat savas prezidentūras beigām 2022. gadā, un tie nav tukši draudi. Ņemot vērā visus šos faktus kopumā, cilvēktiesības Filipīnās Dutertes režīma ietveros šķiet uh, virzās tikai vienā virzienā, un tas nu galīgi nav tas pats labākais. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs Urmas Spāets, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies priekšādētāji! Dutertes karš pret narkotikām ir prasījis vairāk kā 12 tūkstošu cilvēku dzīvību, tostarp sievietes un bērni ir gājuši bojā papildus šīm slepkavībām un cilvēktiesību pārkāpumiem. Masveidā pastāv arī cilvēktiesību aktīvistu vajāšana un tiek vajāti tie, kas kritizē Dutertes režīmu, notiek vēršanās pret minoritātēm un tam līdzīgi. Eh, nu, un katrs, kurš uzvedas kaut kā, kas nav pieņemams Dutērtēm, eh, tiek iznīcināts. Tas beigu beigās ir pretrunā jebkurām starptautiskajām eh, humānajām tiesībām. Draudi, iebaidīšana Un eh, vajāšana ir jāpārtrauc. Ārkārtīgi skumji, ka Filipīnas ir nolēmušas atteikties no sadarbības ar starptautisko kriminālu tiesu. Protams, ka iemesli ir acīm redzami. Tas ir, tā ir vēlme izvairīties no atbildības par pastrādātajiem noziegumiem. Starptautiskās krimināla tiesas iniciatīva veikt izmeklēšanu par šāda veida situāciju Filipīnās e, ir ļoti augstu vērtējama, un tā ir arī vajadzīga. Un visi, kas ir atbildīgi par šiem šausminošiem noziegumiem, ir jāsauc pie tiesas un kārtības. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja Lohbīlers kundze, lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Filipīnas prezidentu eh, prezidenta aicinājums policijai vērsties pašiem pret saviem iedzīvotājiem ir tikai viens eh, piemērs tam, cik ļoti pasliktinās cilvēktiesību situācija šai valstī. Pastāv vesels oficiālais saraksts ar vairāk kā sešiem personām, kas eh, tiek apvainoti e, terorismā. Un šajā sarakstā ir daudz cilvēktiesību aktīvisti. Viena no tiem, piemēram, ir Viktorija Taulija Korpuza, kas tika apsūdzēta terorismā un kas vienkārši iestājās par vietējo cilšu tiesībām. Daudzi šajā sarakstā iekļautie baidās no tā, ka viņi varētu tikt vienkārši noslapkavoti nakts mēlnumē. E, Filipīnas ir atteikušās no sadarbības ar starptautisko kriminālu tiesu, kas vēlējies uzsākt izmeklēšanu par situāciju Filipīnās un e, izmeklēt šo Dutartes karu pret narkotikām, ņemot vairāk, ka tas zināmā mērā varētu tikt identificēts arī kā noziegums pret cilvēci. Mums ir jāizdara spiediens, lai šāda veida politika tiktu mainīta. Un šajā kontekstā Esam ļoti nobežījušies par to, ka, nākamajā, ka paredzēta nākamā vienošanās partnerības sadarbības eh, nolīguma ietvaros ar Filipīnām, un tur nepieciešams iekļaut arī dialogu par cilvēktiesībām. Tāpēc gribu aicināt komisāru Malmstrēmu par šīm niansēm pārliecināties, vedot sarunas. Paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs Migels Urbans Krespal. Paldies. Paldies priekšsādātājai. Šis tās augtais Dutertes karš pret narkotikām Filipīnās ir prasījis vairāk kā 12 tūkstošu cilvēku dzīvību. Un tas ir tikai aizbildinājums. Ehm, viņi apgalvo, ka tā ir cīņa pret terorismu, bet nē, tā nav šobrīd. Par no, noziedzniekiem patiek padarīti visi, kas pretojas valdībai, kas ir opozīcijā. Filipīnas šobrīd ir valsts, kur ir notiek visaugstākais slapa, slepkavību skaits, piemēram, to starp arī attiecībā uz vides aktīvistiem. 2017. gadā 49 šādi aktīvisti tika nogalināti. Tur tiek pievēr, piemērotas ārkārtas komandantas stundas, notiek um, vajāšana, tiek pārkāptas cilvēktiesības un reģions tiek militarizēts kopumā. Daudz, daudz, un šādi tāpat laikā tiek aizsargāti viens otrs daudz un seriāls uzņēmums. Uh, lai nodrošinātu, piemēram, ieroču ievešanu Filipīnās. Šādā veidā tiek apdraudēta vispārējo preferenču sistēma. Un pašreizējais tirniecības nolīgums arī dzen būtu jāiesaldē. Mēs vēlamies uh, atbalstīt Filipīnas iedzīvotājs, paust viņiem solidaritāti īpaši tos, kas dzīvo Mindanā. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk politiski, uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmais tautas partijas vārdā Kelī kungs. Paldies priekšādātā situācija. Filipīnās nu dien raisa bažas. Es ar Filipīnām ir ilgtermiņa attiecības diplomātijas, tirzniecības, kultūras jomās. Un arī manai valstī īrija ir cieši saiknes ar šo valsti. Gadu simteņiem esam nodarbojušies, sadarbojušies izglītības projektu jomā, un tāpēc šobrīd aicinām Filipīnas valdību atjaunot stabilitātu un tiesiskumu valstī partnerības un sadarbības nolīguma ratificēšanas ietvaros Filipīnas apliecināja to, ka vēlas ievērot labas pārvaldības uh, principus, ekonomikas un sociālās attīstības principus un nodrošināt mieru un stabilitāti reģionā. Un tāpēc īpaši esmu nobežies par valsts eh, lēmumu atteikties no Romas statum, izstāties no Romas statūtiem un nesadarboties ar starptautisko kriminālu tiesu, kas vēlas izmeklēt noziegumus, kas iespējams varētu tikt uzskatīt par noziegumiem pret cilvēks. Šajā, situ, šajā valstī situācija ir ļoti svārstīga, ļoti sarežģīta. Un mēs aicinām valdību šos lēmumus uh, grozīt uh, un nostāties atpakaļ uz pareizā ceļa. Paldies, tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā uzstāties Francis Asis. Paldies priekšādātāji. Situācija Filipīnās ir nepieļaujama. Tā pasliktinās ar katru brīdi. Filipīnu valdības izmanto virkni mērs un pasākums, lai vēstos pret pilsonisko sabiedrību. Un viena no stratēģijām, ko tā izdara, ir NVO un cilvēktiesību aktīvistu kriminalizēšana nāk klajā ar dažādu tiesību aktiem, kas terorismu ļo, definē ļoti tādos eh, miglainos uh, eh, vārdos. Kā rezultātā šī, šie likumi var tikt izmal, izmantoti par aizbildinājumu. Virkne cilvēku ir iekļauti terorismu apsūdzēto sarakstā, to starp arī um, cilvēktiesību aktīvisti. Piemēram, Viktorija Tālī korpus Šī sieviete nāca klajā ar publisku deklarāciju, vēršoties pret Dutertes idejām un politiku un nu, apsūdzot viņu slepkavībās, kas tiek īstenoti pret eh, pamatiedzīvotājiem Mindanao. Un viņa tagad ir apsūdzēta terorismā. 41 vides aktīvists arī dzantīcis nogalināts šai valstī. Nu, Eiropai beidzot ir jāsaka kaut kas par to visu. Lies paldies, saka priekšādātājs. Un tālāk došu vārdu Šafhauser kungam, godātie kolēģi. Kas ir atbildīgs par šo situāciju? Tie, kas to radīja, vai tie, kas cenšas to labot? Un, nu, un šeit arī mums pašiem jāuzvenas vaina. Mēs visi uzņemam visus šos miljonus migrantu. Mums, mēs arī nodrošinām šo cilvēku pārvietošanos. Uh, cilvēktiesību tirgošanu un tālāk. Mēs šādi radam noziedzību. Mēs esam ļoti, ļoti eh, vaļīgi izturējušies pret šo korumpētību, eh, korumpētību, pret kontrabandu, pret narkotikām. Mēs esam ļāvuši viņiem pie tā nonākt. Ir ārkārtīgi daudz eh, organizētajā noziedzībā iesaistīto no šīs valsts, un prezidents šobrīd cenšas situāciju labot. Viņš eh, saņēmis 80% atbalstu, kas viņam seko šai karā pret, kon, pret narkotikām, un tāpēc esmu šokēts par to, ko dzirdu šeit. Bet ne vairāk par bombardēšanu Irākā, Lībijā, to, kas ir skripaļlietas izgudrojums pret Krieviju vai meklēt ķīmiskos ieročus, lai uh, veiktu bombardēšanu pretrunā ar starptautisko likumdošanu. Soraya Post. Paldies, tagad lūdzu Soraya Posta. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ir interesanti. Bet tiešām vajadzētu koncentrēties uz rezolūciju par uh, Filipīnām. Situācija Filipīnās ir uh, ļoti biedējoša. Un tā tas ir bijis jau ilgāku laiku. Mēs esam nobažījušies par PES ģenerālsekretāru, kas tika apcietināts, un viņam ir liekta iespēja iebraukt valstī. Esam arī pārsteigti par to, kas notiek ar uh, cilvēktiesību aktīvistiem. Un tas attiecās pat arī uz uh, valdības uh, ierēģiem, arī pret viņiem dažreiz pati valdība vēršas. Mēs noteikti nosodam prezidenta izteikumus uh, pret sievietēm. Izskatās, kā arī viņa cīņa pret narkotikām ir kļuvusi par cīņu pret sievietēm. Mēs nevaram vairs gaidīt. Mē, mums ir pienākums rīkoties ļoti strikti. Pat ja tas nozīmētu, ka, ka mēs varētu no GSP plus privilēģiem uh, atteikties. Liels paldies! Un tagad būs brīvais mikrofons un sāksim ar Bogdanu Zdrojevski. Pirmām kārtām gribētos protestēt pret šādu viedokli, kas ir izskanējis šajā zālē, ka mēs varam uh, īstenot uh, E, taisnīgumu, e, laužot taisnīgumu. Tas nav pareizi, tas īstenībā ir noziedzīgi. Vēl viena lieta, kas man ir ļoti būtiska, ir tas, ka mēs dažreiz darbojamies e, rezolūcijās. Mēs runājam par tādām valstīm, kas atrodas ļoti tālu, piemēram, Kolumbija, Venecuēla un tā tālāk, bet jautājums ir, vai ir kāds labums no šiem uh, šiem pasākumiem. Man ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu ierobežot inflāciju un cent, censtos panākt to, lai rezolūcijai būtu kāds uh, efekts. Un tas nav tikai preventīvi, bet reāli. Un tāpēc arī jautājums komisāram, vai uh, ārlietu dienestam mūsu rezolūcijas vispār palīdz. Liels paldies! Un tagad lūdzu Žanpolu Denano. Paldies, priekšsēdētājs. Neraugoties uz daudziem aicinājumiem no starptautiskās sabiedrības puses, eh, cīņā pret narkotikām tās izraisītās eh, nogalināšanas un arī pēc tam eh, prezidents Buterte turpina iesākt, eh, iet pa iesākto ceļu neraugoties uz starptautisko spiedienu, viņš ir gatavs atjaunot nāvis sodu, viņš vēršas pret pilsonisko sabiedrību, viņš verbāli vēršas pret sievietēm, uh, un pat iet tik tālu, ka pie, aicina tās izvarot vai nogalināt. Tas ir nepieļaujami, un tāpēc mums ir jāpieprasa šo darbību izbeigšanu un jāatgādina Filipīnām to starptautiskās saistības izslēgšana no uh, cilvēktiesību padoms uh, ir viens no veidiem, bet var paredzēt arī citu ceļu spiedienam. Paldies! Nākošais runātājs eh, Notis Marijas. Paldies, priekšsēdētāji! Cīņa pret narkotiku kontrabandu ir jāīsteno tiesiskuma ietvaros. Pilnīgi noteikti ir jānosaka. Uh, stingras sankcijas, taču nedrīkst arī atbrīvot no cietumiem notiesātos narkotiku kontrabandistus nekāda iemesla dēļ, bet Filipīnās cīņa pret narkotiku kontrabandistiem ir kļuvusi par patiesu bruņoto spēku operācija ir vairāk nekā 20 tūkstošiem bojā gājušo un ārpus tiesas nāvis sodu izpildēm. Filipīnu prezidents izmanto šo iespēju īstenot kāru pret narkotiku kontrabandistiem, lai vērstos pret saviem oponentiem, un tādā veidā ved Filipīnas uh, ekstremālā situācija attiecībā pa, uh, par vardarbību pret sievietēm, pret uh, eh, nāvis sodis pildi, un mēs varam aicināt atcelt Filipīnai VPS sistēmu, kas dod iespēju importēt uh, izstrādājums Eiropas Savienībā bez nodevām. Bravo! Bravo, kungs! Paldies priekšsādētājiem! Vardarbība Filipīnās ir sasniegusi satraucošu līmeni, tas vairs uh, nav pieļaujams. Prezidents Duterte uh, ir uh, Uh, noved pie tādas situācijas, ka ļoti daudz uh, bojā gājušo, kurus nogalinājis policija, vai viņi gājuši bojā citos apstākļos, šādi uh, upurī nav attaisnojami. Mēs nevaram ignorēt, ka notiek uh, šādas plašas represijas, uh, aizbildinoties ar cīņu pret narkotiku. Uh, tirgotājiem, kas it kā principā būtu uh, attaisnojums pasākums, bet nevar uh, uh aizsadzoties ar cīņu pret narkotikām, veikt uh, masveidā cilvēku nogalināšanu. Būtībā tas ir karš pret uh, valsts iedzīvotājiem. Mums ir jāpieprasa, lai tiktu pārtrauktas netiesiskās cilvēku nogalināšanas. Paldies. Kas sanām? Tagor kungam vārds. Paldies priekšēdētāji. Cīņa pret narkotikām Filipīnās rada daudz uh, jautājumu. Cilvēku tiesību aizsardzības organizācijas norāda uz virkni problēmām. Pirmkārt, uh, valsts uh, monopols pielietot vardarbību To drīkst darīt tikai tiesību sargājošās iestādes, nevis uh, kaut kādi uh, bruņoti grupējumi, kuru eksistenci piecieš varas iestādes. Situācija patiesībā ir izgājusi no kontrolas, pilsoņiem vairs nav nodrošināts tiesības uz drošību. Uh, ja kāds tiek uh, sodīts bez tiesas procesa un nogalināts, tad būtībā mēs atgriežamies uh, uh, barbarismā. Šāda situācija Filipīnās ir kļuvusi par valdības politiku. Paldies! Kas taudokungs? Paldies priekšsēdētāji! Uh, Tētra ir pateicis, ka cilvēki ir jānogalina austas, augstasinīgi. To viņš paziņoja pagājušā gada augustā un arī uh, aicināja šādi izturēties pret cilvēku tiesību aktīvistiem. Tūkstošiem cilvēku ir gājuši bojā un uh, pusē eh, gadījumu mm, mm, tika paziņots, ka šie cilvēki ir pretojušies eh, policijas veiktiem arestiem, un eh, vardarbība vēršas plašumā katru gadu. Tiek vajāti žurnālisti, cilvēktiesība aktīvisti, politiķi. Ir arī cilvēki, kas atrodas cietumā, uh, bez tiesas procesa nav sniegt nekādi pierādījumi viņu, par viņu nodarījumiem. Uh, Filipīnu valdībai jāsadarbojas ar starptautisko kriminālu tiesu un ir jādara viss, lai šī valsts izpildītu savas uh, starptautiskā līmenī uzņemtās saistības un lai Duterte pārtrauktu šādu politiku. Paldies. Paldies, tagad deputāti visi ir izteikušies, un tagad aicinām izteikties komisāri Cecīliju Malstrēmu. Lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti. Eiropas Savienības vārdā mēs esam pauduši ļoti nopietni bažas par cilvēktiesību jautājumiem Filipīnās daudzos gadījumos, un tas ir noticis gan tiekoties divpusēji, gan arī valdību līmenī un arī dažādos paziņojumos jautājumi, par kuriem tika runāts, arī tie jautājumi, par kuriem jūs runājat, deputāti, jautājumi, kas ir saistīti ar no nu, nesodamību ar to, ka krimināla tiesas nedarbojas un iespēja uh, iespējams uh, nāves soda izpildījums un arī citi jautājumi, tad arī aspekti, kas ir saistīti ar vispārējiem cilvēktiesību jautājumiem, senatora Delīma apcietinājums, kā arī brīvās, uh, vārda brīvības ierobežojumi un impeachmenta procedūras pret uh, augstāko tiesnesi ir bijuši dažāda veida paziņojumi gan no padomes, arī no augstās uh, pārstāves uh, birojā ir bijuši paziņojumi, un mums ir arī uzraudzības ziņojums, par ko uh, mēs esam runājuši jau iepriekš. Man ir bijusi iespēja arī tikties ar Filipīnu valdības pārstāvjiem, un arī šajā reizē mēs runājam par šiem jautājumiem. Mēs esam ļoti rūpīgi uzraudzījuši uh, šo situāciju. Arī 21. februāra Tieslietu ministrijas lūgumrakstu, un šajā dokumentā bija norādes uz potenciāliem komunistu partijas biedriem. Ir iekļauts arī, piemēram, ANO īpašais ziņotājs par uh, vietējām tautām. Mēs zinām, ka, piemēram, šis, šis ano, īpašais pārstāvis ir aizsargāts ar diplomatisko imunitāti. Mēs aicinām Filipīnu valdību darīt visu, ko tā ir apņēmusies starptautiskajos uh, līgumos, ir ja sevišķi attiecas cilvēku tiesību aizsardzību. Tas nozīmē, ka tiesu sistēmai ir jābūt neatkarīgai un katram individam jāsaņem uh, taisnīga lietas izskatīšana. Mēs vēlamies, lai Filipīnās vairs nenotiktu tāda situācija kā ar Giacomo Filipeti, kas bija tika iekļauts melnējā sarakstā par it kā nelegālām politiskām aktivitātēm. Viņu tika, oficiā, viņu tika oficiāls uzaicināts, lai varētu piedalīties kongresā, un kopā bija arī uh, Uh, senāta pārstāvis. Šis bija pirmais gadījums, kad Eiropas Savienības pilsonis, pilsonis uh, politisko iemeslu dēļ tika izsūtīts no valsts. Cilvēktiesība pārkāpumi ir problēma, kas jau ilgu laiku pastāv Filipīnās, kā tas ir arī norādīts GSP plus ziņojumā. Esam pārliecināti, ka Filipīnām un Eiropas Savienībai būs liels labums, ja mēs konstruktīvi turpināsim dialogu un šī gada 1. martā esam panākuši vienošanos. Un tas nozīmē, ka tiek uzsākt struktūrēt cilvēktiesību dialogs starp iesaistītām pusēm, un lai visi cilvēktiesību jautājumi tiktu iekļauts GSP plus apņemšanās jautājumi arī tika skarti no deputātu puses. Atceraties, mēs jau janvārī par to runājam, un tād mēs tiešām runājam par to, ka zināms progress Filipīnas ir pa ir panākts, runājot par, uh, uh, par sociāla-ekonomiskām tiesībām, par uh, dzimumu līdztiesību, cīņu pret korupciju un citām lietām. Taču, un tas ir arī skaidri pateikts um, ziņojumā, ka joprojām pastāv aspekti, kas ar to, ka cilvēki nepatiek, paliek nesodīti par noziegumiem, uh, Un es esmu personiski runājusi ar uh, Filipīnu ministru par to, ka ir nepieciešams daudz plašākā mērogā tiešām īstenot tos pasākumus, kas ir izrunāti. Un šogad GSP plus monitoringa misija uh, pārskatīs jautājums, kas ir saistīti ar cīņu pret narkotikām, un noteikti pirms nākamo soļu apspriedes mēs varēsim uh, skaidri saprast, kādi jautājumi šobrīd ir aktuāli. Uh, Mēs turpināsim darboties un runāt konstruktīvi ar Filipīnu valdību. Lielas paldies! Paldies, komisāras kundze! Seši rezolūcija priekšlikumi ir saņemti. Tie ir no, no EPP, no sociālistu un demokrātu grupas, rezolūcijas projekts arī no EKR grupas, arī ALDE grupas rezolūcijas projekts, zaļo grupas rezolūcijas projekts un goja grupas projekts. Tagad uh, debata ir pabeigta un šodien ir paredzēta balsošana.